tulkojums no ungāru valodas. Paldies. Tagad mēs turpināsim debatas ar darba kārtības jautājumu par cilvēku tiesību pārkāpumiem Kambodžā. Raugos, ka Lohpīlers kundze vēl nav ieradusies. Viņa ir viena no eh, šīs rezolūcijas autoriem. Tādēļ došu vārdu nākamajam runātājam. Tas ir Ujazdovska kungs, lūdzu. Ujazdovska kungs. Vienu minūtu. Pani przewodnicząca, szanowni państwo. Paldies, priekšsēdētājs kundz, dāmas un kungi. Mēs nevaram vienoties. Mēs tātad nevaram piekrīst tam, ka tiek pārkāptas cilvēku tiesības un civilizētas sistēmas tie vienkārši tiek mīdītas zemē. Uh, Jāsaka, ka Kambodžā opozicionā tiek arestēti, likti cietumā, opozīcijas partijas līderis cieš no vajāšanas, kā arī dažādu opozīcijas partiju klubi tiek iebaidīti tas rada baiļu atmosfēru, šeit tiek izcīnītas politiskas nesaprašanās un pozīcijas partijas izmanto uh, noziedzīgas metodes, lai nospiestu uz ceļiem opozīciju. Un jāsaka, ka uh, mēs pirms uh, vairākiem gadu desmitiem Eiropā piedzīvojām līdzīgu iebaidīšanas politiku, ko veids komunistu režīmu, nu, kas līdzīgs tagad atkārtojas Kambodžā. Tieši tādēļ šī rezolūcija ir nepieciešama. Tas nav apšaubāmi, un mums tāpat ir jābūt ļoti, ļoti konsekventiem savos izteikumos un rīcībā. Ļoti daudz, kas ir atkarīgs no komisijas un no padomes. Mēs esam snieguši humano palīdzību un esam arī novērotāju statusā. Tas bija viens no priekšnosacījumiem. Paldies tagad vārds Korāo kungam lūdzu. Paldies priekšsēdētāji. Jāsaka, cilvēku tiesība pārkāpumi un uh, represijas pret opozīciju Kambodžā turpinās, un mums tas ir jānosoda. Mēs to varam uh, īstenībā apkopot dažos vārdos. Tā ir milzīga korupcija, kas ir uh, klātesoša visos politikas līmeņos. Un arī lieliem uzņēmumiem un investoriem ir jāņem vērā valstī notiekošais. Jāsaka, ka Kambodžas resursi tiek nežēlīgi nežēlīgi izmantoti, bet arī cilvēktiesības tagad ir liktas uh, uz izsoli. 7000 cilvēkiem ir nācies uh, pamest savus mājokļus, lai. Nu, lai viņi varētu uh, izvairīties arī no šiem uh, alkatīgiem zemes sagrābējiem. Jāsaka, ka tiek pārkāptas visu strādājošo tiesības, netiek ievērota runas brīvība, un arī cilvēki, kas ražo audumus, tos audumus, ko varam paši šeit Eiropā nopirkt, strādā ļoti necilvēcīgos apstākļos. Paldies! Paldies! Tālāk došu vārdu Venskungam uz vienu minūtu lūdzu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 Eiropas Savienība šobrīd ir lielākā Kambodžas partneris starptautiskās palīdzības sniegšanā. Mēs piešķiram viņam apmēram 410 miljonus eiro turpmākajos gados, un tāpēc es gribētu aicināt Hunsen kungu atbrīvot politieslodzītos, kas ne, nelikumīgi aizturēti, un atjaunot parlamentāro imunitāti atzīt pilsoniskās sabiedrības vērtību Kambodžā. Es turklāt gribētu lūgt augsto pārstāvu uzmanīgi sakot līdzi situācijai valstī, tā lai demokrātija valstī varētu atjaunoties. Paldies! Liels paldies, saka priekšsādātāji! Tālāk došu vārdu Cecīlijai Vikstrēmai. Uz vienu minūti. Priekšsādātāji, paldies! Kambodža man ļoti tuva sirdī un tāpēc ārkārtīgi smagi redzēt šo valdības rīcību, tās arvien agresīvāko attieksmi pret leģitīmo politisko opozīciju. 11 opozīcijas aktīvisti vai politiķi ir tikuši apcietināti, tiem piespriests ļoti garš cietums, no tāpēc, ka tie it kā esot organizējuši apvērsumu, bet tāpat laikā tā taču ir pavisam leģitīma opozīcijas politika. Sams Reinsīs, kas ir opozīcijas vadītājs, ir izmests no valsts par valsts novadību nodevību, bet viņš taču ir leģitīms, tiesisks opozīcijas vadītājs, un tāpēc priecājos, ka viņš šobrīd, šodien ir ar mums šeit. Tiesu sistēma šai valstī ir ļoti politizēta un pret opozīciju izturs neatbilstīgi. Tāpēc priecājos, ka varam pieņemt šodien šo rezolūciju, jo izteiksmes brīvība ir tiesības, kas piemīt ikvienam, un Kambodža nedrīkst šīs tiesības ignorēt. Tāpēc priecājos, ka šodien norisinās diskusijas, un tas nāk par labu arī mūsu pašu reputācijai. Paldies! Paldies, saka priekšsēdētāji. Nākamais runātājs Pancēri. Priekšsēdētāji pateicos. Politiskā situācija Kambodžā pasliktinās un tas īpaši bija jūtams 13. novembrī, kad tika arestēts opozīcijas līderis. Viņš vairs nevar piedalīties Nacionālās asamblējas darbā, arī 11 citu opozīcijas aktīvisti ir ieslodzīti cietumā, notiesāt uz 11 gadiem. 26. oktobrī grupa protestētāju pie valdības ēkām uh, uzbruka diviem opozīcijas deputātiem, tāpēc pareizi, ka mēs kā parlaments paceļam balsi šeit un aicinām valdību atcelt šos cietumsodus aktīvistiem, kas tikuši ietupināti cietumos. Es domāju, ka galvenais šajā gadījumā ir politiskais dialogs, bet, lai tas varētu norisināties valdībai, ir jāpieliek punkts šai kriminālai vajāšanai, kas tiek vēsta pret cilvēkiem, kas cīnās par cilvēktiesībām. Visi, kas ir cietumā, ir jāatbrīvo, it īpaši, eh, nu, tāpēc, ka šie cietumsodi ir safabricēti. Paldies. Tālāk veržjā kundze. Vienu minūtu. Paldies, priekšsēdētāji. Atvainojos, ka nevarēju piedalīties iepriekšējās debatēs, bet man nācās piedalīties vēlēšana micijas koordinācijas sanāksmēm. Situācija Kambodžā vieš bažas gan ekonomiski, sociāli, gan politiski. Ķūlijā mēs nosodījām likumu par NVO. Līdzīgs likums ir vērsts tagad pret arotbiedrībām. Tā ir viena no pasaules trūcīgākajām valstīm. Viena trešā daļa iedzīvotāji dzīvo zem nabadzības sliekšņa, bezdarbs ir virs 50%, aptuveni 1 miljons iedzīvotāju ir cietuši no zemes piesavināšanās no Uh, lielo multinacionālu uzņēmumu puses klientelisms, korupcija, uh, veic savu postošo darbu. Krīze tur um, kļūst smagāka kopš 13. gadā. Tiek vajāti režīma oponenti. Ir jādara viss, lai Kambodžā nostātos uz dialoga ceļu pirms situācija ir pasliktinājusies. Tas ir iespējams šajā valstī. Lielas paldies, saka priekšsēdētāji. Tālāk došu vārdu Lokpīlers kundzei, bet neredz viņu zālē. Līdz ar to pāriesim pie nākamā runātāja. Politisko grupu vārdā vispirms uzklāsīsim pospešielu kungu lūdzu. Paņi predsedkiņē, jā, es esmu priekšsēdētāji. Lielas paldies, priekšsēdētāji. Gribu atbalstīt to, ko teica iepriekšējie runātāji. Debats par Kambodžu un situāciju šai valstī ir notikušas jau iepriekš. Un jau toreiz mēs norādījām, ka ir pieņemti tādi tiesību akti, kas tiek vērsti pret privāto sektoru, kas tiek vērsti pret pilsonisko sabiedrību un kas neļauj, piemēram, veidot NVO un cita veida biedrības un organizācijas, uh, ekonomikas nozarēs. Diemžēl Kambodžas valdība un parlaments nav ņēmis vērā mūsu piezīmes, un šos tiesību aktus tomēr ir pieņēmuši un laiduši spēkā. Un Kambodža neņem vērā mūsu paustos satrauktos vārdus, lai arī tā ir mūsu lielākā starptautiskās palīdzības saņēmēja, un mēs grasamies 700 miljonus šai valstī dot, lai tā veicinātu attīstību valstī. Tāpēc es gribētu aicināt komisāru tomēr izvērtēt, vai mums vajadzētu tik aktīvi atbalstīt Kambodžu, ņemot vērā, ka šobrīd e, mūsu aicinājumi pēc demokrātijas tiek ignorēti. Paldies! Tālāk Vēdenholcer kungs. Paldies, priekšsēdētāji. <clears throat> Kambodža ir uh, smagi skarta ar uh, valsts, uh, tur va, <clears throat> tiek veik, regulāri vardarbības viļņi. Un, ceļš uz normalitāti tiek pārtraukts ar vardarbības viļņiem laiku pa laikam. Pēdējā laikā NVO ir ierobežota darbība arotbiedrībām tagad ir vēršanās pret demokrātisko opozīciju. Un tas ir saistīts ar Sam Renzi eh, aresta orderu izdošanu. Tāpat arī viņa deputāta imunitātes eh, anulēšana. Viņš šobrīd atrodas ārzemēs, un, un respektīvi šodien ir šeit un var klausīties mūsu debatas. Bet es domāju, ka tas ir mūsu visu interesēs vērsties pie Kambodžas uh, E, parlamenta un aicinām valsts valdību, tāpat arī komisiju atbalstīt mūs šajā procesā. Varbūt viņš varēs e, virzīt valsti uz priekšu. Lielas paldies, saka priekšsādātāji. Mēs e, tiešām sve, nosūtam sveicienus Rencīkumu, kas mūsos klausos tālāk Jakovčičkungs. Lūdzu, priekšsādātāji. Laikā no 2014. līdz 2020. gadam Eiropas Savienība grasās palīdzēt Kambodžas attīstībai ar 410 miljoniem eiro. Šīs palīdzības rezultātā esam, neesam neko panākuši. Redzam, ka tā vietā ir rep, valstī valda represīvs režīms, kas tikai veicina šīs valsts nabadzību. Šķiet, šī ir viena no nabadzīgākajām valstīm pasaulē. Un pašreizējā politiskā situācija īsteno tālākas represijas un situācija pasliktina. Tāpēc mums ir jārīkojas. Un es atbalstu rezolūciju, ko gras, par ko grasamies balsot. Gal galā tā dod skaidru signālu Kambodžas varas iestādēm turklāt arī pilsoniskajai sabiedrībai, sakot viņiem, ka esam gatavi viņiem palīdzēt. Tāpēc mēs skaidri un gaiši sakam, ka šī situācija mums nav pieņemama un mēs pieprasām to mainīt. It īpaši tad, kad runājam par NVO un, un arotbiedrībām. Paldies, saka priekšsēdētāji. Tālāk. Runātāji paši savā vārdā un pirmais no tiem - Čabašs Šalgorkungs. Paldies! Nesenās izmaiņas Kambridžas politiskajā dzīvē šķiet solīja daudz sološu nākotni, tika paredzēts dialogs starp abām politiskajām partijām, bet šķiet, ka pēdējo pāris mēnešu notikumu liecina, ka mēs bijām pārāk sacerējušies, pārāk optimistiski. Kambodžas valdības rīcība pilnīgi noteikti tiek vērsta pret opozīciju un pret jebkāda veida demokrātisku sacensību abu partiju starpā. Un šajā kontekstā mums ļoti uzmanīgi jāseko līdz notikumiem. It īpaši tāpēc, ka Eiropa piešķīra 410 miljonus eiro starptautiskai palīdzībai laikā no 14. līdz 2020. gadam šai valstī, un līdz ar to mēs esam lielākais Kambodžas partners palīdzības sniegšanā. Ja vēlamies nopietni virzīt uz priekšu mūsu vērtību ieskaņošanos šai valstī, tad mums skaidri un gaiši tas jāatspoguļo arī mūsu attīstības palīdzības politikā. Paldies! Lielas paldies! Nākamais runātājs Tarabēlas kungs. Paldies, priekšsēdētāji, komisāri, kolēģi. Atbalstu kolēģi priekšlikumus un vēlos koncentrēties uz zemes piesavināšanos, jo ir noslēgts nolīgums ar Eiropas Savienību, noslēgums viss izņemot ieročus, kas ir novedis pie tā, ka notiek šāda zemes piesavināšanās caur koncesiju mehānismiem. Uh, zemi piesavinās, piemēram, liels britu cukura rūpniecības uzņēmums, un eh, tūkstošiem hektāru zemes tiek atņemta zemniekiem. Vai ir jāturpiniet pa šo ceļu? Es uzdodu jautājumu komisijai. Man tiek atbildēts, ka notiks vidusposma pārskats 17. gada decembrī un tā tālāk. Bet, komisāri, es jūs ļoti cienu, un jūs esat starp tiem komisāriem, kas cilvēcisko faktoru skata pirms biznesa biznesa lietām. Ir jāpārskata šie nolīgumi un iespējams jākoriģē. Paldies! Lielas paldies, saka priekšsādātāji. Tā viņš šķiet, ka esam ievērojuši atvēlēto laiku un varēšu dot visiem, kas vēlas uzstāties brīvā mikrofona procedūrā. Pirmais runājas Kelī kungs, lūdzu. Lielas paldies. Paldies priekšsādātāji. Tieši tā kā teica arī pārējie runātāji. Arī man šķiet, ka mums ļoti uzmanīgi jāskatās uz notikumiem Kambodžā. Un jāatceras, ka mēs viņiem piešķiram milzīgu palīdzības apjomu kā attīstības palīdzību. Bet, ja Kambodža vēlas šo palīdzību pieņemt, tad viņiem jāpieņem arī tās spiediens, ko mēs uz viņiem izdarām, un jāmaina sava rīcība. Viņiem jādod saviem iedzīvotājiem zinām brīvību, jādo, jāpiedāvā brīvības eh, principu izmantošanas iespējas opozīcijai, jāpiedāvā brīvība arī pilsoniskajai sabiedrībai, jānodrošina cilvēktiesību ievērošana, un ja tas tā nenotiek, tad tādā gadījumā mums vajadzētu pārskatīt mūsu attīstības palīdzības sniegšanas nosacījumus Kambodžai tā lai mēs varam izdarīt pēc iespējas lielāku spiedienu uz Kambodžas valdību. Lai tā pieliktu punktu savai pašreizējai darbībai. Nākamais runātājs. Paldies, priekšsādātāji. Tiek tiešām korupcija, klientelisms ir autoritāra režīma parādības. Eiropas pienākums ir cīnīties pret šā antidemokrātiskajām parādībām it visur, it īpaši sniedzot attīstību palīdzībai, cilvēktiesību jautājumi un politisko oponentu apcietināšana nav pieņemama. Mums ir jāstrādā, lai mēs aizstāvētu demokrātiju gan Kambodžā, gan citur. Kambodža, kā jūs zināt, ir ar ļoti nemierīgu vēsturu, un mums ir jāpalīdz tai atrast demokrātijas ceļš. Komisāra kundze, paldies par iespēju uzsākt dialogu ar Kambodžas valdību lai pārbaudītu Eiropas Savienības palīdzību un lai pārbaudītu, ka tā tiek izmantot eh, atbilstīgi. Paldies! Lielas paldies! Nākamais runātājs Mārijas kungs. Paldies, priekšsēdētājs! Kambodžā režīms pie varas, kas nu jau ilgst ap 30 gadus, pārkāp cilvēktiesības. Tā ir daļa no viņu darba kārtības. Un eh, tas vēršas pret opozīciju, pret plurālismu. Drošības spēki nepārtraukt apspiež streikotājus un manifestācijas. Valstī ir ārkārtīgi daudz nabadzīgo, lai gan e, tā ir valsts ar daudz resursiem, kuri nespēja tos eksploatēt. Politiķu korupcija zemes platība piesavināšanās no investoru puses ir novedusi pie tā, ka 400 tūkstoši iedzīvotāji izdzīvo no savām zemēm, un 14% no zemes ir atņemti mazajiem uzņēmējiem. Eiropas Savienības sniedz palīdzību Kambodžai, un tā ir jāatcer jauno demokrātu. Moltes gràcies, senyora presidenta. Paldies, priekšsēdētāji, komisāri, kolēģi. Pirmkārt, uzstājas Tremosai Balsels. Vispirms vēlos norādīt, ka um, starp mums ir Kambodžas Nacionālās asamblejas pārstāvis ir skaidrs. Ir jāvērš, jāpatrauc vēršanās pret politisko opozīciju, ir jāatjauno tiesiskums un demokrātija. Dāmas un kungi un dārgie draugi, nav pirmā reize, kad mūsu parlaments nosoda šādu rīcību. Mēs aicinam arī Eiropas Savienību pārtraukt biznesu as usual, jeb ierasto biznesu ar Kambodžu. Mēs aicinām Hansenu un Nacionālo asamblēju atbrīvot politiskos eh, oponentus un atjaunot eh, ieslodzīto deputātu parlamentāro imunitāti. Tāpēc aicinu balsot par šo rezo rezolūciju šodien. Pateicos Kambodžas viesiem, kas ir kopā ar mums. Demokrātija uzvarēs. Paldies, pēdējais runātājs ir Pačekungs. Děkuji vám za udělení slova. Paní... Jā, paldies, priekšsēdētāji. Es teiktu, ka šie, šīs lietas ir saistītas um, attīstības palīdzību, ko mēs sniedzam Kambodžai un viņu veiktā tie, tiesību ievērošanu. Mēs esam arī pagātnē apstiprinājuši rezolūcijas, vairāk kā vienu, aicinot Kambodžu ievērot cilvēktiesības un tā tālāk. Tā ir diezgan viendabīga valsts attiecībā uz saviem iedzīvotājiem un reliģiju Manuprāt, tā ir viendabīga sabiedrība. Un tas eh, nozīmē, ka ir daudz lielāka uzmanība jāpievērš cilvēktiesību ievērošanai. Bet pirms nosodīt citus, mums arī pašiem ir jādara viss pareizi. Eiropas eh, uzņēmumi, kas darbojas Kambodžā, izmanto tur situāciju un eh, pārkāp cilvēku tiesības. Paldies, ar to noslēdzam brīvā mikrofona procedūru. Šis ir ļoti svarīgs jautājums, mums ir jāstiprina solidaritāte. Tagad došu vārdu komisārai Georgievai. Lūdzu. Thank you, Paldies, priekšsarētāji augstās pārstāvs vicepriekšsarētājs vārdā vēlos pateikties jums par debatēm šodien un pateikties eh, Eiropas parlamenta deputātiem, kuri piedalījās šais debatēs. Nesenās aktivitātes pret opozicionāriem Kambodžā, kur ļoti detalizēti aprakstīja pirms manis runājošie, tik tiešām rada nopietnas bažas un jautājumus par kultūras dialogu, eh, par kuru pagājušā gada jūlijā vienojās valdība un opozīcija. Un man nav jāuzsver šeit, Eiropas parlamentā, tas, cik svarīga ir opozīcijas loma demokrātiskajos procesos. Tāpat ir eh, opozīcijas eh, dabiskā darbība, dabiskie pienākumi apšaubīt vald valdības darbu. Uh, Eiropas Savienība ir atbalstījusi dialogu kultūru, kas ir izveidots starp valdošo partiju un galveno opozīcijas partiju. Mēs esam uzsvēruši, ka dialogs ne, nedrīkst traucēt opozīcijai pildīt savu lomu un to nevar izmantot kā attaisnojumu kritikas apspiešanai. Mēs esam aicinājuši abas partijas darboties profesionāli un atteikties no personīgiem uzbrukumiem. Uh, valdība. At, tad, eh, tā ir partija, kas ir pie varas. Viņiem ir īpašs eh, pienākums eh, ar lielu atbildību rīkoties. Mēs piekrītam tiem, kas aicināja Eiropas Savienību cieši uzraudzīt situācijas attīstību. Tas ir tieši tas, ko mēs darām. Kambudžai pašai ir svarīgi atgriezties uz sadarbības un iesaistīšanās ceļā. Mēs izdevām paziņojumu paužot eh, bažas par divu Nacionālā asamblejas deputātu eh, pret viņiem veikto uzbrukumu un aicinām abas partijas konstruktīvi sadarboties un atgriezties pie kultūras dialoga, par kuru panākt vienošanos pagājušajā gadā. Mēs uzskatām, ka demokrātija, kas ļauj veikt konstruktīvas debats par politikas alternatīvām, ir ļoti svarīga Kambodžai un tās iedzīvotājiem, lai valsts varētu augt un attīstīties. Eiropas Savienība turpinās izmantot savus resursus, tā skaitā attīstības palīdzību, 120 miljonu eiro labai pārvaldībai eh, Kambodžā, lai mēs atbalstītu šo procesu. Paldies! Paldies! Un